Vēl viens paziņojums. Kā jūs atcerēsieties? 2016. Eh, gada 13. decembrī parlamentu priekšsēdētājs noteica sankcijas deputātam Boiktam, jo viņš bija pārkāpis rīcības kodeksā noteiktos eh, pienākumus. 27. decembrī deputāts Voikts iesniedza apelāciju 16. janvārī birojas izskatīja deputātu Vojta apelāciju un vienbalsīgi apstiprināja parlamenta lēmumu pār sankciju noteikšanu deputātam Vojtam.